uzmanību, un komisija darīs visu iespējamo, lai cieši sadarbotos arī, Eiropas parlien, arī ar Eiropas parlamentu pie šajā rudenī izstrādājumā priekšlikuma detaļām. Grazie, komisārio, la diskusione ir chiusa. Paldies, komisār kungs. Līdz ar to esam pabeiguši diskusijas par šo tēmu. Arī par to balsosim rīt 11.30. Nākamais jautājums līdz ar to ir Jana Kudakis kundzes ziņojums par sieviešu iesaistīšanos uzņēmēju darbībā mazos un vidējos uzņēmumos. Un tagad vārds referentē 4 minūtes. Valdībām saskaroties ar ekonomiski nenoteiktiem laikiem ir svarīgi, lai mēs izmantotu visus pieejamos ekonomiskos resursus. Un viens no labākajiem resursiem ir ir uzņēmumi, kas var radīt pārticību, kas ir nepieciešams, lai panāktu veiksmīgu un plaukstošu ekonomiku. Bet, ja paskatāmies uz maziem vidējiem uzņēmējiem mūsdienās, mēs redzam, ka tos joprojām vada vīrieši. Tas norāda, ka lielākā daļa uh, sabiedrības neizmanto savu potenciālu. Šajā ziņojumā tiek norādīts, kāda ir sieviešu vērtība kā uzņēmējām MVU, un norāda, ka sievietēm ir ļoti daudz grūtību dažādās dalību valstīs, lai uh, sasniegt savus mērķus. Tāpat tiek norādīts, kādu devumu sieviešu nodarbinātība var dot uh, ekonomikai gan vietējā, gan Eiropas līmenī, un pilnīgi skaidri norāda, ka sievietēm ir tiesības izvēlēties, kādu lomu viņas ieņem uh, savās mājās vai savā sabiedrībā. Daudzām sievietēm ir uh, ir savas ambīcijas jāskaņo ar ģimenes vēlmēm, un šis ziņojums cenšas ar praktisku vadlīniju un labākās prakses ieteikumiem uh, parādīt labākos paraugus dalībvalstīm, kuras tos varētu tad pieņemt. Dalībvalstīs ir atšķirīga pieeja atšķirībā attiecībā uz to, kādas atbalsts ir sievietēm un kā sievietes var vadīt uzņēmums. Uh, Strādājot pie šī ziņojuma, es redzēju, kādas ir grūtības sievietēm izveidojot MVU dalībvalstīs, un jāsaka, šīs grūtības bija diezgan līdzīgas. Bieži vien sievietes nezināja, kādā veidā var uzsākt savu uzņēmumu, viņām nebija pārliecības, viņi nezināja, kur rast padomu, un finanšu institūcijas nebija atsaucīgas viņu prasībām. Lai risinātu šīs grūtības, es piedāju vairākas grozījumus. Pirmkārt, labāk izmantot finanšu iespējas, kas ir pieejamas sievietēm uzņēmējām, kas ļautu godīgi piekļūt finansēm. Otkārt, atbalstīt uh, jauno uzņēmēju izglītību skolās vai arī atbalstīt sieviešu uzņēmēju kursus universitātēs. Treškārt, mēs varētu apzināties to, cik svarīgas ir sievietes vēstnieces, kas uh, iedvesmo jaunas meitenes un sievietes izveidot pašām savus uzņēmumus. Sagatavojot ziņojumus, vēlos teikt paldies ēnu referentiem, kuri um, palīdzēja stiprināt šo dokumentu. Un par 34., 44. un 46. būs atsevišķi balsojumi, tur būs par romu sievietēm jautājumi, un visi, visas šīs tēmas ir ļoti svarīgas paši par sevi. Uh, bet tās īsti nav būtiskas ziņojumā, kur mēs koncentrējamies uz sievietēm MVU, un tādēļ es neatbalstīšu šos atsevišķos balsojumus. Es arī vadu savu uzņēmumu jau vairāk kā 20 gadu, un tādēļ ļoti labi apzinos, kādi ir, kādi, kādas ir grūtības mēģinot izveidot savu uzņēmumu. Es aicinu šo ziņojumu pieņemt un dalībvalsts to varētu izmantot kā pamatu, lai atbalstītu sievietes, kas vēlas darboties šajā jomā. Par spīti visiem ierobežojumiem sievietes ir pierādījušas, ka ir ļoti spējīgas uh, uzņēmēji darbībā. Apzinoties sieviešu lomu nodarbinātībā un to paužot caur šādu ziņojumu, tas ir ļoti svarīgi. Tas ne tikai mudinās sievietes iesaistīties uzņēmē darbībā, bet arī nodrošinās, ka tad, kad viņas to izdarīs, tur būs vienādi spēles noteikumi un nebūs iespējams uh, saskarties ar dzimumu diskrimināciju. Thank you, Leid. Paldies. Grazie, la parola all'onore. Paldies un paštas kungam vārds lūdzu. Paštas kundze, lūdzu. Paldies, priekšētāji. Es vēlos sveikt referentu ar padarīto darbu un uh, paust savu attiecību, pateicību. Runājot par MEU un uzņēmē darbību, neatkarīgi no tā, vai to īsteno sievietes vai vīrieši, tas ir ļoti svarīgi un nepieciešama mūsdienās. Ir īpaši patrot prātā, kādas grūtības MVU e ir bijušas pēdējos gados. Viņi tomēr nodrošinās vairāk darba vietu un veicina izaugsmi Eiropā. Sieviešu iesaistīšanos uzņēmē darbībā būtu jāatbalsta. Tas uh, paceltu arī uh, nodarbinātības rādītājs. Ziņojumā noteikts, ka dalību valstīm būtu jāpieņem pasākumi, lai sievietes varētu līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi. ir arī zinām vienošanās par to, kā finansēt šos pasākumus un vienošanās par to, ka ir svarīgi nodrošināt uh, piekļuvu finansējumu, tīpaši mikrofinansēšanas avotiem ir arī Eiropas programma ar nosaukumu Progress par, par šo tēmu. Un tā vēl par 46. punktu juridiska apsvērumu dēļ un konsekvences dēļ mēs, mēs balso, balsosim atsevišķi par šo punktu. Man nav nekas pretī, ka sievietes strādā tur lielu uzņēmumu valdēs, kluši pretēji. Paldies! vēlos atgādināt kolēģiem, ka brīvā mikrofona procedūrā jums ir viena minūte savu viedokļu izteikšanai. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Ieguvis iespējas eh, nodarbinātībā un eh, pensijas iespēja, protams, tas vienmēr ir Eh, salīdzināms ar klasisko nodarbinātības modeli, bet no, pašnodarbinātība, protams, ir īpašs tomēr veids, kas ļauj arī sagatavot, sas, mm, saskaņot un iznot gan sievietes eh, ģimenes uzdevumus, gan arī uzņēmēju darbību. Un es arī labi zinu, kāds ir šīs procentuālās attiecības, piemēram, mēs redzam 70% no nodarbinātām sievietēm ir Eh, arī pabeiguši universitāti, kas rada arī vēlāk savus uzņēmumus, un tas rada arī skaidru piemēru, kā mums būtu arī tomēr jāveicina sieviešu aktīvāk iesaistīšanās. Mums būtu jāpiedāvā īpašie mikrokredīti sievietēm, kas ļautu sievietēm arī izveidot un nodibināt savus uzņēmumus. Mm, mums ir jāpaskatās arī uz citiem iespējamiem risinājumiem, tāpēc aicinu dalībvalstis arī izdarīt spiedienu uz bankām. Paldies! Grazie, la par... Paldies! Taņķiļas kundze lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze. Patreizesējā krīze, kas skar Eiropas Savienību, ir vēl vairāk apgrūtinājusi sieviešu uzņēmumu uzņēmēju Eh, situāciju tīpaši darbības uzsākšanas posmā. Mēs visi zinām, cik nozīmīgi ir MVU Eiropas ekonomikai. Vairāk kā ceturtā daļa šo MVU rada tieši nenodarbinātie, un tādēļ es piedāvātu nākotnē sniegt finanšu atbalstu sievietēm uzņēmējām un šo šiem resursiem būtu jābūt brīvi pieejamiem bez kādas diskriminācijas. Tāpat ir ļoti nozīmīgi, lai šāda sieviešu darbība tiktu vairāk atbalstīta Eiropas darba tirgu arī tad, kad mēs apmainamies ar paraugu prakses piemēriem. Paldies! Paldies! Flašikovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Mums ir jāatzīst, ka šodien ar vienu sievietes tiek diskriminēts darba tirgū. Visbiežāk mēs runājam, protams, par neatbilstīgo jeb eh, atšķirībām atalgojumā, bet arī jau sākot ar citām lietām, kā piemēram iespējām nodibināt mazo video uzņēmumu, ir ļoti liels atšķirības. Cietam jāpārvar daudz šķēršļi, pirmkārt jau informācijas piekļuvi Un mēs redzam, ka ierobežotas ar vienu ir šīs iespējas sievietēm nodināt savu uzņēmumu. Sieviešu spējas ir ļoti nozīmīgs potenciāls. Un uh, tas ir iegūms visai sabiedrībai kopumā. Tāpēc mums būtu vairāk jāmotivē sievietes arī uh, darboties ar uzņēmē darbību Un soli pa solim mēs varētu arī nodrošināt tādu vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu starp dzimumiem. Paldies! Grazie, la parola al... Paldies! Tikau kundzei vārds. Paldies, priekšsētājs kundze. Saskaņā ar statistiku, finanšu un ekonomikas krīzes dēļ sievietes uzņēmēji saskarās ar daudz smagākām problēmām. Tādēļ mēs aicinām dalību valstis komisijas vietējās iestādes izmantot finansēšanas iespējas, piemēram, progres instrumentu, kas sniedz 25 tūkstošu eiro uh, atbalstu šādu veidu uzņēmumiem. Lai sievietes kļūtu par uzņēmējām, uh, Viņām ir jābūt piekļuvei IT instrumentiem, komunikācijas instrumentiem, tas pat ir svarīgi nodrošināt viņām iespēju eh, nodot aprūpē bērnus dienas laikā. Un Es vēlētos teikt, ka ir jāpalīdz sievietēm pēc 50 izveidot savus uzņēm, uzņēmumus un jāveido īpašas programmas šī mērķa sasniegšanai. Paldies, Figureido kundze, lūdzu. Paldies. Patreizējā krīze ļoti smagi skar sievietes, it īpaši sievietes, kurām ir ļoti mazi ieņēmumi zemais nodarbinātības līmenis un e, ļoti lielais skaits e, nekvalitīvā darba e, nekādā veidā nepalīdz sievietēm un vēl pasliktina diskriminācijas un eksploatācijas problēmu. Un tieši uz šāda fona sievietes izmanto teikt pseido pašnodarbināto statusu. Tas nozīmē, ka viņas strādā vēl vairāk un darba devēji e, atbrīvojas tādai no sociālajām e, saistībām. Tā kā būtībā tas ir tāds e, viltus pašnodarbinātajā status, ar kuru ir jācīnās. Ir, protams, sievietes, kuras strādā mazos un vēl mazākos uzņēmumus, kurām ir nepieciešams sniegt atbalstu, lai viņām nebūtu jācieš no diskriminācijas, un tādēļ mēs katrā ziņā atbalstam vairākus pasākums, kas šodien šeit tika minēti. Paldies! Poģies kundze, lūdzu. Paldies priekšētāji! MVU ir būtisks elements, lai nodrošinātu izaugsmu, darba vietas un sociālu kohēziju. Eiropas Savienības biznesa vide joprojām ir tāda, kur nav vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem. Un sievietes joprojām ir mazākumā uzņēmēju starpā. Eiropas Savienībai ir vajadzīgas vēl vairāk programmu, kas atbalstītu sievietes uzņēmējas. Tādēļ es atbalstu, ka tiktu izveidot aģentūra, kas atbalstītu uh, uzņēmumus, kur vadībā ir sievietes. Tāpat ir nepieciešams izveidot Eiropas datu bāzi, lai varētu īstenot reālu politiku attiecībā uz sievietēm uzņēmējām. Šādas sievietēs ir resurs, kur daudz efektīvāk jāizmanto visos iespējamajos līmeņos. Paldies! Grācie, la parola. Paldies, saka priekšsādātāja, tālāk paškas kungam vārds lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisār. Iesākumā ja vēlos norādīt, kā es augstu vērtēju to, ka Eiropas parlaments cenšas visu laiku uzlabot sieviešu stāvokli sabiedrībā. Daudzos ziņojumos un eh, ieteikumos mēs aicinām dalībvalstis rīkoties, lai tās ir kā tas strādāt labākas likumdošanas tiesības un normas un uh, panāktu, ka sievietes arī aktīvākas sabiedrībā uzņem savu lomu un arī uzņēmējdarbībā, tik labi kā arī savās ģimenēs. Un tāpēc Eiropas parlamenta centieni ir vērtējumi pozitīvi, tad, ja mums ir reāli rezultāti. Tomēr, kas attiec uz um, sieviešu uzņēmēju situāciju, tur mums vajadzētu tomēr arī vairāk Mm, painteresēties, kā tad ir panākumi līdz šim. Patiešām bijuši efektīvi mm, pasākumi, un kuri pasākumi ir, ir izgāzušies. Līdz ar to pēc tāda izvērtējuma mēs varētu tomēr arī runāt par tālākiem pasākumiem. Un arī labāk atbalstīt sievietes. Paldies! Grāts. Paldies, saka priekšādētāji. Tātā, ka Medzārosa kungam vārds a pénzügyi és gazdasági válság tovább mélytette a. Lielas paldies! Ekonomikas un finanšu krīze ir paslikt, pa, padziļinājusi problēmas daudziem cilvēkiem un tīpaši sievietēm. Īpaši sievietēm, kas ir vai nu jaunāks par 25 vai vecāks par 50 gadiem, sastopas ar sarežģītu situāciju. Domāju, ka īpaši uzmanību jāpievērc tieši šīm vecuma grupām. Tas tāpēc, ka sievietēm šajā vecumā ir milzīgs potenciāls nodarbinātības palielināšanā. Un jāsaka, šis potenciāls līdz šim nav izmantos. Mums jāspēj piedāvāt šīm sievietēm iespēju uh, darboties, ies, iesaistīties uzņēmēju darbībā. Un domāju, ka tādā veidā mēs daudz efektīvāk varam izmantot arī Eiropas Savienības resursus kā tādus. Jārada tāda apstākļa, kas būtu piemērota sievietēm, un lai tās varētu savienot privāto dzīvi ar darbu. jāstiprina sieviešu kā biznesa darboņu loma un pozīcija pašreizējās ekonomikas, ekonomikas apstākļos un, attiecīgi, protams, jāpiešķir šāda veida pasākumiem līdzekļi. Laparā. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Ņevedālovas kundzei vārds, lūdzu. Kņem. My ženy máme stiaženú situáciu na trhu práce z dôvodu pretrvania. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir, protams, sarežģīta situācija darba tirgu. Mēs saskaramies ar vienu diskrimināciju. Dažādos veidos. Un daudzām sievietēm nav uzņēmēji drosmes, eh, varbūt arī cīnīties un nodarbināt savu uzņēmumu. Tāpēc apsveicu šādu ziņojumu Tas vēlreiz uzsver, cik svarīgi tomēr palīdzēt sievietēm, motivēt viņas, nodrošināties un arī nodibināt savu uzņēmumu. Tā ir apsveicama iniciatīva arī Erasmus programmas ietvaros, kas arī paredz tieši jauno sieviešu uzņēmēju skološanu. Tāpēc arī aicinu dalībvalstis mm, atrast jaunu uh, starp, finanšu līdzekļus, nodrošināt sievietēm arī vienlīdzīgu pieeju subsīdijām un dažādu veidu atbalstam uzņēmējdarbībām. Un es aicinātu cieš, tiešām nodrošināt vienādas nosacījumus un piekļuvas nosacījumus, lai atrisinātu sieviešu problēmas. Paldies! Grā. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Papadopulu kundzei vārds. Lūdzu. President. Σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Paldies, priekšsādātāji. Jā, Eiropas Savienība nepietiekami izmanto to potenciālu, ko piedāvā sievietes uzņēmē darbībā mazajos vidējos uzņēmumos. Bet, jo, jo turklāt ir jāpāriet pavisam citā kvalitātē. Nepietiek tikai ar līdz, līdztiesības nor, nodrošināšanu uz papīra, tai jāatspoguļojas arī praksē. Sievietēm jāgūst iespēja no ja būs iespēja saņemt palīdzību dažādos veidos, nu vienalga, vai tā būtu tehniska palīdzība, vai tā būtu izglītība, kas viņam tiek piedāvāta, vai varbūt tiešām tīri finansiāla palīdzība un pasākumu, kas ļautu palielināt eh, izglītības līmeni un kas ļautu skolotāju, skolu beidzējām iesaistīties uzņēmē darbībā aktīvāk, tādā veidā dodot savu ieguldījumu Eiropas ekonomikā. Pats. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk vērt manis kundzei vārds lūdzu. Paldies, es pateicos par šo nozīmīgo ziņojumu sagatavošanu. Mēs redzam, ka arvien vairāk ir uzņēmēji vīrieši nekā sievietes. Un tāpēc Women's Business Ownership ieviešanā ASV bija, protams, arī līdzīgs precedents, ko vajadzētu ieviest arī Eiropas Savienībā, lai sniegtu skaidru atbalstu. Sievietes spēja nodrošināt daudz uzdevumu veikšanu vienlaicīgi. Uh, Man liekas, viņas tomēr netiek pilnībā novērtēts. Un šobrīd sabiedrības attīstības ziņā ir ļoti svarīgi, lai es arī vairākas sievietes iesaistītos uzņēmējdarbībā. Un tas būtu jāatbalsta gan starptautiskā, reģionāla, gan arī e, Eiropas saimnības līmenī. Un šāds iespējas ir jāattīst. Paldies! Grācie, la parola. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu komisāram Tajānīkungam. Lūdzu! Komisija ir ierosinājusi pavisam konkrētus pasākumus, lai veicinātu sieviešu uzņēmēju darbību. Un tas notika eh, mazo biznesa aktu struktūras ietvaros. Un pirmā reakcija eh, jau tika konstatēta 2009. gadā. Mēs toreiz mobilizējām uzņēmējdarbības organizācijas, lai tās organizētu kampaņas, kas iedvesmotu sievietes, uh, kas ļautu tām veidot savus uzņēmumus un tādējādi kļūt par uzņēmējiem. Tik piedāvāt arī dažādi modeļi, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, ja kāds uzsāk uzņēmē darbību no pašiem sākumiem. Šobrīd ir 320 šādu sieviešu vēstītāju ziņu tautā slaidēju visās 27 valstīs. Šis tīkls ir izveidots, tas turpina darboties, un tas ir vērsies plašumā jau no paša pirmā gada. Tas nodarbojas ar to, ka, lūk, uzklaus sievietes niedz padomu, vairāk kā 2700 sieviešu ir uzklausījuši šo vē, vēsti. Un e, šie, šie vēsts sniedzēji līdzdarbos, kā jau teicu, kampaņās tieši pievēršoties sievietēm kā potenciālajām uzņēmējām. Pateicoties šo cilvēku darbam, sešai, sešās dalībvalstīs, kas līdzdarbojas projektā, uh, mums nav datu par citām, vairāk kā 120 uzņēmumu ir izveidot, un to vadībā ir tieši sievietes. Komisija uz 15. novembri grasās e, sagatavot jaunu rīcības plānu kampaņu. Šajā kampaņā tiks pievērst uzmanību tieši tām sievietēm, kas jau nodibinājuši uzņēmumus un tiks piedāvāt viņām informāciju par to, kā, uzņemt, kā veidot jaunas uzņēmēja darbības formas, kā izmantot tālāku potenciālu, un pilnīgi noteikti tātad tiks piedāvāt dažāda veida informatīva uh, palīdzība. Šīs sievietes, kā uz, uzņēmuma vadītājs, tiks izven, izvē, izvēlētas nacionālā līmenī selektīvi, uh, nu, īpaši ņemot vērā to, cik labi viņām veicies līdz šim ar uzņēmumu veidošanu un vadīšanu. Paldies. Paldies, saka priekšādātā. Līdz ar to diskusijas par šo jautājumu ir noslēgušās un balsošana notiks rīt 11.30. Pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums ir Edītas Bauers ziņojums par pirmpensijas, pirmpensijas vecumu.